Protokols tiek apstiprināts. Un tagad par paziņojumiem. Vācijas Federatīvās eh, republikas iestādes mani informēja par to, ka Gabriela Štaunera no 30. oktobra ir ievēlēta tāpat kā Hiltrūde eh, Brajere no 2000. 2013. gada 31. Eh, oktobra. Štainer aizvieto Vaisgerberes kundzi un Brajeres kundzi aizvieto Katarīnu Brandneres kundzi. Sask, sak, saskaņā ar 7. panta pirmo daļu par vispārējām vēlēšanām dienām eh, un saskaņā ar 7. panta, 4. panta 4. Eh, daļu eh, no nu, saistībā ar mūsu reglamentu. Mēs tātad piefiksējām Štauneres kundzes ievēlēšanas 30. oktobrī un viņas kolēģis ievēlēšanas 31. oktobrī. Sveicu mūsu jaunās kolēģes un saskaņā ar reglamenta trešā, daļu, trešā panta otro daļu viņas eh, var kā pilntiesīgas parlamenta locekles piedalīties sēdes darbā kamēr nav atrasta kādi iebildumi izvērtējot eh, viņu mandātu. Bez tam arī, ja viņas ir rakstiski apstiprinājušas, ka neieņem nekādu samatus, kas nav savienojama ar Eiropas, eh, Savien, eh, pa, Eiropas Savienības parlamenta deputātu amatu. No polijas institūcijām saņēmu iesniegumu saskaņā ar reglamenta 6. panta 2. daļu par šī Manska kunga imunitātes atcelšanu, ko nos nosūtu juridiskai komisijai. MD eh, grupa eh, ir iesniegusi pieteikumu.